Well, we should start. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, lūdzu ļaujiet man jūs pārtraukt, jo mums noteikti ir jāsāk komitejas sēde. Labu vakaru, visi kolēģi no ITRA komitejas. E, šī ir mūsu pirmā pilnvērtīgā sanāksme, kas e, ir arī vienlaicīgi komisāra amata kandidātu uzklausīšana. Sveicam kolēģis no NV, IMCO un transporta komitejas. kuri piedalījās arī Antonio Tajānī kungu uzklausīšanā, kurš bija komisijas eh, priekšsētājs 2009. gadā. sveicu Nelī Feročī kungu, jo īpaši, kurš ir komisāra amata kandidāts Uh, rūpniecības un uzņēmē darbības lietās. Vispirms gribu sveikt arī mūsu kolēģis no Vācijas un arī no Nīderlandes. You represented infant jūs fantastiskā veidā pārstāvējāt visu Eiropas Savienību pēc eh, šīm gūtajām uzvarām. Man liels prieks. Well, um, I would like to give you some remarks. Tātad daži komentāri jau pašā sākumā. Vispirms mēs strādājam atbilstoši komisijas apstiprināšanas vadlīnijām un parlaments e, izvērtē komisāru amata kandidāts balstoties uz viņu vispārīgo kompetenci, neatkarību un Eiropas idejas atbalstu, novērtējot arī viņu zināšanas attiecīgo pilnvaru kontekstā, kā arī novērtējot viņu saziņas prasmes un mākslas. Pirms mūsu sanāksmes Nelī Feročī kungs rakstiski atbildēja uz sagatavošanās jautājumiem visās valodās. Viņa atbildes ir izdalītas visiem komitejas locekļiem. Gribētu vēl papildināt, ka ir ļoti svarīgi ievērot uh, laika ietvarus mūsu sanāksmē. Vispirms došu vārdu komisāru amatu kandidātam neilgākā desmit minūtes. Pēc tam sekos 35 minūšu jautājumu un atbilžu sesija. Nelī Faročī kungs, um, ja tiks apstiprināts, uh, tad uh, strādās tikai dažus mēnešus līdz jaunās komisijas sastāva apstiprināšanai. Līdz ar to šī uzklausīšana ir uh, vienkāršota, un septembrī vai oktobrī situācija būs pavisam savādāka. Mums komitejā ir paredzētas četras uzklausīšanas. Tad. Tātad vispirms 35 minūtes, eh, kad katras politiskās grupas viens pārstāvis varēs uzdot jautājumus. Tātad astoņu politisko grupu vadītāji šajā komitejā varēs uzdot jautājumus. Tas notiks atbilstoši tā saucamajam ping-pong principam. Tas nozīmē īsi jautājumu un pēc tam atbilde no komisāra amata kandidāta puses. nevairāk kā trīs minūtes jautājumam kopā ar atbildi. Viena minūte jautājumu uzdošanai, divas minūtes atbildēji. Lūdzu, centieties iekļauties šajā laikā. Ja jums izdosies to izdarīt vēl īsākā laikā, tad komisāram at kandidātam būs vairāk laika atbildēt uz jūsu jautājumiem. Ja mums būs pietiekam daudz laika, tad mēs varēsim uh, uzklausīt varbūt vēl divus papildus jautājumus. Gribētu norādīt, ka mūsu kolēģi no NV IMCO un transporta komitejas lūdzu šajā reizē es neaicināšu jūs uzdot jautājumus komisāram at kandidātam. Septembrī, kad būs, vai oktobrī, kad būs uh, standarta procedūra komisijas sastāva apstiprināšanai. Tas būs savādāk. At the end of our meet meeting, the commissioner designate will have the opportunity to make a brief closing statement. Tātad vispirms dosim vārdu amata kandidātam un lūdzu vēršos pie mūsu komitejas e, jaunajiem deputātiem. Lūdzu, nerunājiet pārāk ātri, jo visas jūsu e, runas tiks tulkotas visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās. Ja jūs runāsiet pārāk ātri, tad mūsu darbajiem tulkiem, kur sēž visapkārt šeit zālē aiz stikla, uh, uh, sienām, nebūs iespējams to izdarīt pietiekami labi un profesionāli. Tātad, lūdzu, sāksim šo procedūru. Es tagad dodu vārdu komisāra amata kandidātam, Feročīkungam, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, mm, godātie deputāti, dāmas un kungi. Vispirms gribu novēlēt jums visu to labāko jūsu darbā, ņemot vērā to, ka mēs uzsākam darbu laikā, kas būs izšķiroši svarīgs Eiropai. Kā jūs zinat, tad arī savā iepriekšējā profesionālajā karjerā esmu ļoti aktīvi iesaistījies Eiropas uh, jautājumos un Eiropas lietās uh, kā Itālijas valdības pārstāvs un pavisam nesen kā Itālijas pārstāvs Eiropas Savienībā. Tas ir amats, eh, no kurā aizgāja pēnam pirms gada. Šodien es uzstājos jūsu priekšā kā komisāra amata kandidāts, mm, kurš būs atbildīgs par uzņēmēju darbību un rūpniecības lietām. Es ļoti labi apzinos savus jaunos pienākumus un ko tas eh, nozīmē saistībā ar manu neatkarību un autonomiju. Es arī apzinos savus pienākumus attiecībā pret Eiropas parlamentu un gribu izmantot iespēju uh, pateikt, ka ja tikšu apstiprināts amatā, tad darīšu visu, lai nodrošinātu pastāvīgu, atklātu un uzticamu dialogu ar jums. Un vispēcot, kā teica priekšsēdētāja kungs, mans pilnvaru laiks ilgs tikai tik ilgi, cik patreizējās komisijas pilnvaras tajā pat laikā es ieliku, pielikšu visas pūles, lai šajā laikā turpinātu mana priekšgājēji Tajānī kunga veiksmīgi uzsākto darbu. Gribu pateikties viņam, ko viņš izdarīs šajā amatā kā komisijas vicepriekšsēdētājs. Krīze, kas izveidojusies um, valsts ekonomikās ir novedusi pie miljonu darba vietu zuduma visā Eiropā. Realizētie pasākumi šo gadu laikā, lai nodrošinātu valsts budžeta ilgtspēju un fiskālā konsolidācija, ir ļāvusi uh, atgriezt uh, Eiropas ekonomiku stabilā situācijā. Tajāpat laikā uh, mums ir jāfokusējas uz tālāku izaugsmi un jācīn, jācīnās pret bezdarbi, tīpaši jauniešu vidu. No šī viedokļa uzņēmēja darbība un rūpniecība var spēlēt ļoti svarīgu lomu. Eiropas nākotne ir atkarīga no tās spējas uzņemties vadošo lomu šajā jomā. Un tas liek mums veikt pasākumus, lai Eiropas rūpniecības nozara veicinātu izaugsmu un nodarbinātību Eiropā. To var izdarīt ar ambiciozu programmu, veicinot konkurētspēju, nodrošinot ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju. Pagājušā gada martā Eiropa padome uz to jau norādīja, un Eiropa sāka veidot jaunu apziņu par jauniem ekonomiskiem apstākļiem, un tagad eh, visi ir viensprāts, ka ir jāpārskata Eiropas darba kārtības prioritātes, kas līdz šim galvenokārt koncentrējās uz taupības pasākumiem un makroekonomiskajiem aspektiem, maz domājot par mikroekonomiku Bet ir jāmaina šī attieksme. Un šajā kontekstā gribu uzsvērt, ka Eiropa doma pagājušā gada martā gribēja fokusēties uz šo ražošanas bāzi, kas ir galvenais veicinošais izaugsmas un stabilitātes faktors. Un šeit es atgriežos pie komisijas komunikē janvārī. Un jūsu priekšgājēji šajā komitejā atbalstīja šādu attīstību un virzību. Uh, Butikava kunga ziņojums to vēlreiz apstiprināja. Samitā pagājušā gada mārtā tika iezīmēts turpmākais ceļš un Padomu aicināja komisiju izstrādāt ceļu karti un konkrētus pasākums, ņemot vērā norādes no Eiropas padomas. Eh, es atnāju, Eiropa padomas. Eh, šī um, ceļa karte tiks uh, apstiprināta 14. gada beigās, bet es ierosinu uzsākt tošanās darbus jau nekavējoties, un es ļoti ceru, ka Eiropas parlaments arī varēs aktīvi piedalīties uh, šīs ceļa kartas veidošanā. Atbilstoši Eiropadomas informācija, ceļkart tiks sadalīt četrās daļās. Pirmā būs par piekļuvi tirgiem, īpaši uzmanību pievēršot iekšējā tirgus attīstībai, kā arī piekļuvē starptautiskajiem tirgiem. Lai arī līdz šim ir panākts izcils progress, iekšējais tirgus vēl nav pilnībā pabeigts un ir jāveic pasākumi, lai novērstu vēl atlikušos šķēršļus konkurēt spējai un uzņēmumu izaugsmē. Paralēli tam mēs gribam veicināt efektīvu stratēģiju, nodrošinot piekļuvu trešo valstu tirgiem. Šeit svarīgu lomu varētu spēlēt brīvās tirzniecības nolīgumi ar trešajām valstīm, par ko Eiropas Savienība ved sarunas ar svarīgiem starptautiskajiem partneriem. Es darīšu visu, kas manos spēkos, lai sarunu gaitā Eiropas uzņēmumiem tiktu nodrošināta efektīvāka pieeja trešo valstu tirgiem, tajā pat laikā aizsargājot Eiropas ražotāju intereses. Otrā sādaļa ir pār resursu pieejamību. Mums ir jāraugās, lai Eiropas uzņēmiem būtu pieejami atbilstošie instrumenti, atvieglojot piekļuvi kredītresursiem, ir tīpaši Cosme un Horizon 2020 programmu kontekstā, kā arī paredzot stabilu un pārēdzam piekļuvu izēju materiāliem un energoresursiem. Un Visbeidzot par enerģētiku. Gribu atgādināt, ka komisija rīkosies divos virzienos, uzlabojot Eiropas uzņēmumu konkurētspēju, vispirms pabeidzot darbu pie iekšējā enerģētikas tirgu, uzlabojot energoefektivitāti un samazinot mūsu atkarību no ārējiem energoresursiem, un, visbeidzot, mēs gribam veicināt uh, Uh, profesionāļu sagatavošanu, izmantojot Erasmus programmu jaunajiem uzņēmējiem un pilnveidojot duālās apmācības sistēmas. Tas nozīmē arī atbalstu inovācijām. Inovācijas spēlē svarīgu lomu konkurētspējas uzlabošanā. Jau ir uzsāktas daudzas iniciatīvas ar šādu mērķi, un uh, Tās jau tiek finansētas Horizons 2020 programmas ietveros. Šeit būtu jāatsaucas uz tehnoloģijām. Zaļās tehnoloģijas un augstās tehnoloģijas būs galvenie virzošie spēki, kas atjaunos mūsu konkurētspēju un rūpniecisko ražošanu. Gribētu pasvītrot, ka liela daļa struktūra fondu uh, būs pieejami Eiropas reģioniem, lai tie varētu veicināt rūpniecības inovācijas. Ceturtā sadaļa, kas ir vienlīdz svarīga, ir par regulējuma kvalitāti. Mana apņēmība ir uh, savu pilnvaru laikā izmantot instrumentus, kas ļauj samazināt lieku birokrātiju un samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem. Šeit, es domāju, ietekmes uz vidi novērtējumu, sistēmas uzlabošanu, konkurēt spējas instrumentu, uh, kā arī veikt likumdošanas izvērtēšanas ietekmi uz MVU, un to vajadzētu izmantot ne tikai attiecībā uz patreizējo Eiropas Savienības likumdošanu, bet arī, lai atbilst starptautiskajiem standartiem. Ar šiem instrumentiem esmu iecerējis īstenot vienkāršošanas principu, jo konkurēt spējas mērķi mērķis ir jāņem vērā nepārtraukti izstrādājot Eiropas standartus. Efektīva rūpniecības atjaunošanas stratēģija nozīmē ņemt vērā arī MVU intereses, kas eh, nodrošina darba vietas daudziem miljoniem cilvēku. Papildus tam komisijai tagad ir uh, pieejami eh, jauni finanšu instrumenti MVU atbalstam. Šeit gribētu atgādināt COSME programmu un Horizons 2020 programmu. Ja jums ir kādi jautājumi detalizētāki par šo programmu darbības aspektiem, gatavs, esmu gatavs uz tiem atbildēt. Vispēcot runājam par MVU, gribu atgādināt, ka uh, komisija ir gatava pilnībā strādāt pie mazo uzņēmumu likumdošanas principu īstenošanas. Mūsu mērķis ir raudzīties uz iespējām nākotnē attīstīt MVU priekšsādātājs. Lūdzu, centieties rezumēt savu uzrunu varāko, dažos teikumos, jo jums atvēlētais laiks jau ir beidzies. Jā, gribu tikai atgādināt, ka komisija ir gatava īstenot strateģiskus plānus Eiropas rūpniecības attīstīšanai, koncentrēties uz būvniecību, autobūvi un gribu atgādināt par programmām un projektiem kosmosa jomā Galileo un Kopernikus. Priekšsēdētāji noslēgumā grib atgādināt, ka ekonomiskās krīzes dēļ Eiropas pilsoņi uzskata, ka Eiropu neinteresē viņu bažas un problēmas, un tādēļ mums ir jādara viss, lai atgūtu sabiedrības atbalstu un uzticību Eiropas projektām. Es uzskatu, ka Eiropai savā rīcībā koncentrētos uz rūpniecību un konkurētspēju izdosies to panākt ja es tikšu apstiprināts amatā, tad es strādāšu paturot šo mēķi prātā. Es esmu pārliecināts, ka pilnībā var paļauties uz jūsu sadarbību un atbalstu. Paldies priekšsādātāji, un tagad esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Questions from our coordinators. Un tagad jautājumi no koordinātāriem. Kariņkungs, trīs minūtes kopā, bet tas nozīmē jums vienu minūtu jautājumu uzdošanai. Thank you very much, uh, Mr. Paldies, Feroči kungs uh, nav uh, šaubu par jūsu uzticību Eiropas idejai, tā, par to jūsu CV ir uh, skaidri Uh, rakstīts, bet uh, galvenais jautājums tagad ir, kā nodrošināt Eiropas uh, ekonomikas konkurētspēju. Jūs pārņemsiet šo amatu no Tajānī kunga uz dažiem mēnešiem, vai jūs esat iecerējis strādāt pēctecības garā, vai jūs esat iecerējis īstenot kādas jaunas idejas un kā jūs strādāsiet ar uh, kolēģiem komisijā runājot par konkurētspēju divās jomās. Pirmkārt, enerģētikas jomā jūs pieminējāt to, ka jāuzlabo efektivitāte, jāizmanto atjaunojami enerģijas avoti. Uh, ETS eh, e un kā saskaņot izmaksas ar konkurētspēju un kā īstenot enerģētikas mērķus. Atbilde. Es apzinos uh, eh, manu pilnvaru termiņu ierobežoto raksturu un mans nolūks ir strādāt pēctecības garā, turpinot manu priekšgājēju iesākto. to Konkurētspēja būs galvenais iedvesmas faktors manam darbām komisijā. Divi galvenie uzdevumi, kas man stāv priekšā, ir pirmkārt ceļa kartes sagatavošana, ko nākamais komisārs iesniegs apstiprināšanai parlamentam un padomēju, un uh, Eh, darbs prioritārajās jomās, un viena no galvenajām prioritātēm šajā ceļa kartē būs nodrošināt piekļuvi resursiem Eiropas uzņēmumiem, un īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Ar piekļuvi resursiem es domāju, kā jau es norādīju, piekļuvi izēvielām, bet arī ilgtspējīgi, ar ilgtspējīgām izmaksām saistītu energoresursu nodrošinājumu. Un mana atbildība būs domāt par uh, enerģētikas un klimata pakotnes uh, konkurētspējas aspektu. Un uh, runājot par faktoriem, kas ietekmē izmaksas, um, ar ko saskars Eiropas uh, uzņēmumi. Šeit ir runa par e emisiju tirzniecības sistēmu un ir paredzēts uh, saglabāt uh, uh, oglekļa noplūdes režīmu attiecībā uz nozarēm, kur ir, kas ir energointensīvas. Paldies, saka priekšsēdētājs. Jālties vēl pārsteigumu noslēgumā. Jā. Uh, Pārējais iekļaujas plašākā komisijas stratēģijā energoefektivitātes eh, jomā tiks eh, drīz prezentēti jauni mērķi eh, saskaņā ar energotaupības direktīvu. Un mums ir jānodrošina konkurēt spēja, ņemot vērā arī enerģētikas faktoru. Uh, Uh, paldies, saka priekšsēdētājs, tagad kolēģi Nika, kas pārst, kolēģis Nika, kas pārstāv sociālistus un demokrātus. Priekšsēdētāja kungs, komisāra amidāta kungs. Uh, jā, šis uh, atlikušais pilnvaru termiņš ir ļoti īs, lai uh, Uh, varētu īstenot kādas novatoriskas iniciatīvas. Tomēr ir svarīgi domāt par uh, pašreizējo tiesību aktu un politikas īstenošanu, vai jūs varētu norādīt, kādas būs jūsu prioritātes attiecībā uz šo īstenošanu Uh, ar jūs priekšgājēju jau ir bijušas diskusijas par svarīgākiem elementiem, kam jāpievērš uzmanība. Vai jūs varētu detalizēt, kas tie būs par elementiem? Paldies! Jā. Uh, pirmā apņemšanās uh, manām pilnvaru termiņām ir tāda, ka ir jānodrošina Uh, likuma, uh, tas, lai likumdevēji izskata uh, raitā veidā tos tiesību aktu projektus, kas jau ir iesniegti un izskatīti. Pirmkārt, šeit ir runa par tirgus uzraudzības un produktu nekaitīguma uh, direktīvu, otrais ir uh, automašīnu reģistrācijas direktīva un trešais e izsākuma sistēma e-call. Un uh, šiem tiesību aktiem būtu jāapstipri, jā, jābūt apstiprinātiem līdz mana uh, pilnvar termiņa beigām. Viceprezidents Tajāni un es esam uh, izrunājuši daudzus jautājumus pirms es uh, piekritu kandidētu uz šo amatu. Un Uh, atbildes, ko sniedzu uz uzdotiem jautājumiem, es saskaņoju gan ar manu priekšteci, gan arī ar viņu kabineta darbiniekiem un uh, ģenerāla direktorāta darbiniekiem. Paldies, saka priekšsēdētājs, nākamais runātājs pārstāv EKR grupu. Uh, Bačika kungs, es runāšu savā dzimtajā valodā. Okay. Okay. Pirmais jautājums, ko vēlējos uzdot, ir saistīts ar uh, augstajām energoresursu cenām. Jautājums par šo cenu samazināšanu būtiski ietekmē arī uzņēmumu aizplūšanu no Eiropas, kā piemēram metāla apstrādu un autobūve. Uh, Un kā e, savā īsajā laikā e, jūs e, risināsiet šo jautājumu? Tālāk šī ietekmes novērtēšana, ko jūs jau arī pieminējāt. Jau daudzus gadus mēs zinām, ka ietekmes novērtējums negatīvi ietekmē MVU. Ir tīpaši ņemot vērā esošo likumdošanu. Un, uh, kā e, jūs esat iecerējis tās lietas, kas negatīvi ietekmē MVU, um, risināt? Un kā izmainīt tās? Paldies! Yes, on the... Jā, par um, energoresursu izmaksām un to ietekmi uz energo uh, ietilpīgām rūpniecības nozarēm. Es jau pieminēju, ka saglabāsies spēkā oglekļa noplūdes režīms tā saucamais. Tas uh, ir uh, energointensīvu rūpniecības nozaru interesēs. Tas nozīmē, ka pat pēc uh, tā, ka tiks apstiprināti jaunie mm, emisiju mērķi attiecībā uz siltumnīca efekta gāzēm. Visticamāk, Eiropa domē, kas notiks šā gada oktobrī. Uh, ETS režīms uh, Um, neatieksies uz uh, šiem uh, sektoriem, kas paliks ārpus uh, šīs emisiju tirzniecības um, sistēmas. Es un mani darbinieki rūpīgi sekos tam, kā tiks sagatavoti tiesību akti, kas būs nepieciešami jauno CO2 emisiju mērķu ieviešanai, lai novērstu nevajadzīgu slogu un nevajadzīgas izmaksas rašanos Uh, Eiropas uh, rūpniecībai. Protams, uh, ietekmes novērtējumi, kas ir izdarīts un ko varētu vēl darīt, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz MVU. Mēs esam paredzējuši pēc iespējas labi izmantot mūsu rīcībā esošos instrumentus. Uh, Un tāpat ņemot vērā to, ka tiek pārskatīts mazo uzņēmumu akts, eh, ir paredzēts uzsākt publiskas konsultācijas par šo tiesību aktu projektu, bet tas jau būs jārisina jaunajai komisāru kolēģijai. Ir eh, paredzēti arī mērķi samazināt izmaksas MVU Tāpat uh, arī ir paredzēts samazināt uh, atļauju sniegšanas termiņus. Tagad vārds debaker kungām no Alde grupas. Labvakar, uh, Feročī kungs, labvakar kolēģi. Man ir divi konkrēti jautājumi tuvāko mēnešu un gadu laikā. Galvenais jautājums būs konkurētspējas nodrošināšana, ņemot uh, vērā jūs priekšteču pieredzi, būs tāpat jānodrošina arī dalību valstu atbalsts un jāīsteno Eiropas pusgads. Jautājums, kādi pasākumi ir paredzēti, lai uzlabotu izvirzīto mērķu sasniegšanas rādītājs. Līdz šim ir izpildīti tikai 20% šo mērķu. Nākamais jautājums - veselības aprūpe aprūpe un inovācijas. Mazie MVU Eiropā, kas strādā mm, veselības aprūpas un biotehnoloģiju jomā saskars ar lielām grūtībām, kas ir paredzēts, lai uh, atbalstītu šo nozaru un nodrošinātu izaugsmi un darba vietu radīšanu. Paldies, atbildot uz pirmo jautājumu. Es apzinos, ka dalību valstīm ļoti daudz kas vēl jādara, eh, veidojot uzņēmumiem draudzīgu vidi, it īpaši attiecībā uz MVU. Tāpat es arī atbalstu jūsu ideju par to, ka mikro ekonomiskie aspekti būtu labāk jāiestrādā Eiropas pusgada procesā. Uh, un uh, valstīm specifiskajās rekomendācijās. Šo ziņu es noteikti nodošu savam pēctecim, jo, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, ir nepieciešams ilgāks uh, laiks atbildīgajam komisāram. Um, atbildot par MVU uh, atbalstīšanu, lai stimulētu inovācijas. Es domāju, ka mūsu rīcībā ir daudz vairāk instrumenti, jau es pieminēju kosme programmu, un mums ir jāno drošina, lai šis pilnīgi jaunais instruments tiktu nodots MVU rīcībā, lai stimulētu inovācijas. Vēl viens aspekts, kas ir ļoti būtisks, ir apvārsnes 2020, kas ir jaunā pētniecības un inovāciju uh, pamatprogramma, ir uh, ievirzīts uz to, lai pārvarētu plājistu starp uh, pētniecību un ražošanu, stimulētu inovācijas. Paldies! Nākamo jautājumu uzdod Silikjotis kungs no goja grupas. Priekšsēdētāja kungs, es runāšu grieķu valodā. Feroči kungs, 2008. gadā sākās ekonomiskā krīze. Kopš tā laika ir veikti ļoti daudz dažādi pasākumi, jo īpaši, lai atbalstītu bankas, bet nekas nav ticis izdarīts, lai atbalstītu rūpniecību, mazos un vidējos uzņēmumus. Jūs daudz runājāt, bet mēs nerīdzējām nekādus konkrētas atbalsta programmas, un nedzirdējām neko arī par vienkāršošanu. Tātad dažādu noteikumu vienkāršošanu, lai mazie un vidējie uzņēmumi varētu vieglāk piekļūt finansējuma. Kas notiks turpmāk? Otrs jautājums. Mēs vēlētos zināt, vai jūs savā darbībā jau esat sastapies arī ar brīvās tirzniecības nolīgumiem un dažādiem citiem nolīgumiem, un kādas negatīvas sekas mēs varam sagaidīt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ja šie te nolīgumi tiks parakstīti. Paldies! Um, Jā, es atvainojos, bet kuru nolīgumu jūs domājāt? Otrajā jautājumā. Tātad transatlantisko brīvās tirsniecības nolīgumu. Atbilde. Jā, paldies. Jāsaka, patiesi es biju šī Itālijas institūta vadītājs, bet es noliku savas pilnvaras, tiklīdz tiku izvirzīts komisāra, kā komisāra amata kandidāts. Bet, jā, runājot par to, vai mēs pievēršam pietiekami daudz uzmanības tieši rūpniecībai, mazajiem vidējumiem uzņēmumiem. Banku savienība tika izveidota, lai varētu atvieglot mazo un vidējo uzņēmumu piekļūšanu kredītiem. Tas bija viens no iemesliem, bet mums ir arī kosmi programma. kur ir paredzēts 1 miljards 400 miljoni eiro, kas ir tieši iezīmēti, lai atvieglotu mazo un vidējo uzņēmumu piekļūšanu finansējumam, lai tos varētu izveidot. Tātad tas ir tas, ko Eiropas Savienība dara konkrēti, lai risinātu mazo un vidējo uzņēmumu problēmas. Runājot par transatlantisko nolīgumu, es domāju, ka tas pavērs daudz iespējas proti piekļuve Amerikas tirgiem, no kā iegūs noteikti arī maziem vidējie uzņēmumi. Protams, ir šīs sarunas smagas un sarežģītas, ir daudz grūtības, bet mans uzdevums manā pilnvaru termiņa laikā būs ļoti rūpīgi raudzīties līdzi, lai tie lēmumi, kas tiek pieņemti, neietekmētu negatīvi mazos un vidējos uzņēmumus. Jā, paldies komisāra amatu kandidātam Putnikovs kundze zaļo vārtā. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, vēlos sveikt šeit vēstnieku Nelī Feroči. Un saskaņā ar jūsu viedokli Ilgtspējība un konkurētspēja nav jānostāda viena otra, otrai pretī. Es vēlētos zināt, ko jūs īstermiņā vēlaties darīt, lai veicinātu energoefektivitāti un resursu efektivitāti, to efektīvu izmantošanu. Un ko jūs uzskatāt, ko ir iespējams izdarīt īstermiņā, lai veidotu un palielinātu investīcijas. Pēdējās vēlēšanās Eiropas Savienības pilsoņi skaidri pauda to, ka ir nepieciešams mainīt politiku no taupības politikas uz investīciju politiku, bet nevis ilgtermiņā, bet ko mēs varam darīt jau tagad, īstermiņā. Un otrs jautājums. Daudzi šajā komitejā uzskata, ka nākotnē inovācijas, kas arī ir svarīgas investīcijā. Tātad par in, inovācijām vajadzētu būt atbildīgam rūpniecības ģenerāla direktorātā komisijā. Vai jūs strādāsiet, lai tas tā arī notiktu? Atbildi. Uz pirmo jautājumu jūsu pieminētais piemērs ir ļoti svarīgs, jo energoefektivitātes mērķis, kur mēs aizstāvēsim nākamnedēļ šķiet, komisija nāks klajā ar priekšlikumu, tiešām mēģinās sakombinēt, apvienot energoefektivitāti un ilgtspējību. Jo Tas var noteikti stimulēt arī inovācijas tieši būvniecības jomā, samazināt izņēmumus, tātad izdevumus un tam līdzīgi, un samazināt arī mūsu atkarību no ārējiem energoresursu piegādātājiem. Es domāju, ka arī ETS parāda to, ka konkurētspēja un ilgspējība ir savienojams. Tālāk, runājot par investīcijām, tas arī ir ļoti svarīgi, tieši runājot par izaugsmi un nodarbinātību. Savu kompetenci ietvaros es ceru, ka veiksmīgi īstenojot kosme programmu, mēs varam, pat ja ļoti ierobežotā veidā, jo pieejamie līdzekļi šai programmai ir ierobežoti, mēs varam uh, dot stimulu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tātad sniegt viņiem šīs nepieciešamās garantijas kredītu saņemšanai un tam līdzīgi, lai viņi varētu paplašināt savu darbību, arī izvērst to ārpus robežām. Inovācijas kā daļa no tiešās atbildības rūpniecības ģenerāla direktorātam, es domāju, ka tā tas jau daļēji šobrīd ir, it sevišķi apvārsnes 2020 programmas ietveros. Bet jāsaka, ka to izlēms nākamais komisijas prezidents un nākamā komisāra kolēģija. Paldies! un EFDD vārdā Barelnīkungs. Uh, thanks. I will... Jā, paldies, es runāšu itāliski. Es domāju, lai izkļūtu no šī brīža krīzes, mums būtu nepieciešams aptvērt pēc iespējas vairāk rūpniecības nozares vispār ekonomikas nozares. Es domāju, ka mums ir vairāk jārunā arī par izglītību un inovācijām. Šajos četros mēnešos ir jādod nozīmīgs impulss tieši zinātnei, izpētei un arī izglītībai. Vai jūs tam piekrītat? Jā, saka komisāra amatā kandidāts, protams, pētniecība un izglītība ir ļoti cieši saistītas. Arī šajā ietvaru programmā apvārsnes 2020 mums ir 80 miljoni eiro. Tā ir ievērojama summa salīdzinot ar to, kas ir bijis pieejams iepriekšējos daudzgadu finanšu satveros Un vēlos teikt, ka puse no šiem 80 miljardiem ir tieši paredzēta pētniecībai, kas vēlāk var tikt pārvērsta inovācijās. Un tas noteikti ir gan šīs komisijas viens no galvenajiem mērķiem, gan arī būs nākamās komisijas viens no galvenajiem mērķiem. Paldies! Paldies, un tagad neatkarīgie deputāti. Jā, paldies, priekšstādātāji. Jā, man ļoti patika komisāra amata kandidāta teiktais, bet es vēlos runāt par mazajiem un mikro uzņēmumiem, jo ļoti daudz šo mazo uzņēmumu patiesībā nav nemaz tik mazi. Bet birokrātija viņus ļoti apgrūtina viņu darbu. Jautājums, kā jūs palīdzēsiet mikro uzņēmumiem un pavisam mazajiem uzņēmumiem? Vēl vēlējos jautāt. Mēs zinām, ka jūsu pilnvaru termiņš būs četri mēneši. Bet neskatoties uz to, mēs, protams, vēlam jums veiksmi jūsu darbā. Paldies! Atbilde. Jā, šeit jūs pieskaraties ļoti svarīgai problēmai, kad atgādinat to, ka mazajiem vidējiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā ir nepieciešams arī vairāk informācijas, vienkāršot informāciju par dažādām iespējām. Šobrīd ir izveidots šāds informatīvais tīkls, kur ir iesaistītas tirzniecības kameras, dažādas vietēja līmeņa organizācijas, kur mazie un vidējie uzņēmumi var saņemt informāciju ne tikai par Eiropas Savienības fondiem, ko viņi var izmantot, bet arī par dažādām tirzniecības iespējām, jauniem tirgiem, uh, it sevišķi ārvalstīs un tam līdzīgi. Tātad ir jau šāds informācijas instruments. Protams, ir iespējams darīt arī vēl vairāk. Kā jau jūs pareizi teicāt, tuvākajās dienās notiks arī publiskās konsultācijas par šo te mazo uzņēmumu aktu, un es ceru, ka šajās konsultācijās iesaistīsies liels skaits ieinteresēto personu. Un tad jaunā komisija varēs sākt savu darbu jau balstoties uz ļoti labi sagatavotu dokumentu. Paldies! Un tagad es aicināšu izteikties divus kolēģus no Tautas partijas grupas un divus no SND. Tagad vērts Rūbika kungam. Jā, paldies. Es vēlējos runāt par telekomunikāciju nozari. Kā jūsuprāt, telekomunikāciju nozare var dot savu ieguldījumu, lai sasniegtu šo 20% industrializācijas mērķi? Un kā jūs vēlaties nodrošināt tirgus daļu arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem? Jo uh, Daudzās valstīs pastāv monopols, nav īstas konkurences. Kādi būs jūsu mērķi šajā jomā? Um, Rubik, you know, directly... Jā, Rubik kungs, es neesmu tieši atbildīgs par telekomunikāciju nozare. Tā ir cita komisāra kompetencē, bet es ļoti labi zinu, cik svarīga ir šī digitālā uh, darba kārtība un vienotā digitālā tirgus izveide. Līdz ar to es darīšu visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka šis mērķis patiesi tiek saglabāts komisijas darba programmā, gan šīs, gan nākamās komisijas. Vēlos minēt piemēru. Pavisam nesen komisija nāca klajā ar priekšlikumu regulai par to, lai samazinātu viesabanēšanas izmaksas, es domāju, ka tas ir ļoti labs piemērs, kur mēs redzam, ka iniciatīva, kas sākotnēji bija domāta, lai regulētu telekomunikāciju nozare, tagad atstāja pozitīvu iespēju uz Eiropas Savienības uzņēmumu konkurētspēju. Tātad tas ir nācis par labu gan individiem, gan arī uzņēmumiem, un to vajadzētu paturēt prātā, un arī es to saglabāšu noteikti kā vienu no saviem mērķiem. Paldies! Kompula Nači kundze. Well, the floor is yours thank you on your elaborating the conscience of. Jā, jūs runājāt arī par Eiropas Savienības iedzīvotāju bažām, par to, ka pēc krīzes viņiem šķiet, ka Eiropas Savienība ir attālinājusies no iedzīvotājiem. Jautājums arī par mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Mēs esam pazaudējuši 3,5 miljonus darba vietu ražošanā Jūs pieminējāt, ka arī kosme programma tiek izmantota, lai palīdzētu mazajiem vidējiem uzņēmumiem, bet ļoti bieži viņi nemaz nespēja šo naudu apgūt. Tātad jāsaka, ka līdz šim ieinteresētās puses, tātad mazo un vidējo uzņēmumu apvienības, viņu organizācijas, viņu pārstāvniecība nemaz nav bijusi iesaistīta dažādu lēmumu pieņemšanā. Vai nākotnē jūs varētu to mainīt? proti arī to, kā mazie uzņēmumi varētu kļūt internacionālāki un redzamāki. Tātad, jā, jūs runājat par šiem te 80 miljārdiem, bet vai šī nauda spēja nonākt arī līdz mazajiem uzņēmumiem? Es piekrītu jums, ka brīžiem mazie un vidējie uzņēmumi tiem ir patiesi problēma saņemt šo nepieciešamo informāciju par to, ko dara Eiropas Savienība un kādi fondi ir pieejami. Tātad šeit tiešām ir iespējas uzlabot situāciju. Mēs mēģinām to darīt arī caur šo te Eiropas uzņēmē darbības tīklu, bet ir arī citi ceļi Mēs esam izveidojuši šos te mazo un vidējo uzņēmumu sūtņus. Tie ir ierēģi no dalību valstu valdībām, kas ļoti cieši sadarbojas ar komisiju, tieši rūpniecības ģenerāldirektorātu, un viņu loma ir izskaidrot komisijai, kāda ir situācija katrā konkrētajā dalībvalstī un ko katras konkrētās dalībvalsts mazēji un vidējie uzņēmumi vēlētos nākotnē kā atbalstu. Tātad mēs uzklausām viņu sūdzības, viņu vēlmes un tam līdzīgi. Runājot par šo te internacionalizāciju, par to, ka šie uzņēmumi kļūst redzami arī starptautiskā arēnā. Tur Mēs izmantojam kosme projektu. Tātad šai programmai piešķirts 2,3 miljārdi, un no tiem 900 miljoni tiks izmantoti arī, lai atbalstītu šos te mazo un vidējo uzņēmumu internacionalizācijas centienus. Paldies, Mirkūnens kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs eh, Somas sievietes gribam vaicāt par MVU, kā jau jūs eh, pieminējāt. Eh, Feročī kungs, MVU ir liela nozīme jaunu darba vietu radīšanā, bet komisija bieži tiek kritizēta par to, ka galvenokārt likumdošana tiek veidota skatoties uz lielo vide e, uzņēmumu interesēm. Kā rezultātā MVU ir arvien grūtāk tikt galā ar smagnējo birokrātiju un administrēšanu. Tas negatīvi ietekmē gan dalību valstu, gan Eiropas konkurētspēju kopumā. Es gribētu vaicāt, kā Feročī kungs pēc jūs domā mēs varētu risināt šo problēmu un vai vispār jūs uzskatāt, ka smagnais regulējums ir problēma MVU un ko jūs darīsiet šī sakarā? Paldies, atbilda. Mēs apzināmies, ka tā ir problēma ko komisija noteikti ņems vērā, un es jau pieminēju Rifit programmas eh, kontekstā, kas ļauj komisijai pārskatīt esošo regulējumu, to padarot uh, vienkāršotāku un uh, atvieglotāku, tīpaši MVU, jo Mazie vidējie uzņēmumi iznes vissmagāko nastu pārmērīgu regulējumu rezultātā. Mēs darbojamies divos virzienos. Vispirms, gatavojot jauno likumdošanu, mēs ļoti rūpīgi izvērtēsim, kā šīs jaunās normas ietekmētu MVU izmaksas. Un no Otrs puses mēs arī pārskatīsim jau esošo likumdošanu, lai to padarītu MVU draudzīgāku. Viens no vispretrunīgāk vērtētajiem likumdošanas aktiem pēc eh, tā izmaksām uz MVU ir rīč regula, tātad regulā par um, ķimikālijām. ķīmisko produktu apstiprināšanas regula. Un mēs Izvērtējot šo likumdošanu, konstatējām, ka tā uzliek pārmērīgu administratīvo slogu MVU, un mēs esam jau uzsākuši daļēji šīs regulas pārskatīšanu, lai vispirms samazinātu reģi produktu reģistrēšanas izmaksas MVU, un lai samazinātu uh, administratīvo slogu, lai reģistrētu šos produktus. Tas ir tikai viens piemērs tām, ko var darīt un ko mēs jau darām, mazinot eh, pārmērīgi regulējumu ietekmi uz MVU. Paldies! Un vispēcot pēdējais jautājums no Zanonato kunga puses, lūdzu. Grazie Presidente, è e un piacere. Paldies, priekšstādātāji. Man ir liels prieks jūs redzēt šeit, Feročī kungs, un es zinu, ka jūs kā Itālijas vēstnieks Eiropas Savienībā ļoti daudz laba esat izdarījis pēdējos mēnešos. Un esmu pārliecināts, ka arī eh, četru mēnešu laikā jūs eh, varat dot būtisku pozitīvu pienesumu. Nesen, pavisam nesen Eiropa restruktūrēja tērauda nozari, bet eh, tā joprojām ir otrā pēc apjoma lielākā mm, tērauda ražošanas uh, nozare, bet dod tikai 11% no kopējā saražotā apjoma. Un pēdējos gados ir ne tikai zaudēts daudz darba vietu, bet mēs eh, saskaramies ar eh, ļoti spēcīgu konkurenci no trešo valstu puses, tīpaši no Ķīnas puses, tādēļ, ka mūsu tārauda ražošanas nozare ir cietusi no neizmantotām jaudām, no samazināta pieprasījuma un smagnai regulējuma. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Lūdzu atbildēt uh, komisāram at kandidātām. Atbilde. Zenonāto kungs. Pateicoties mana priekšgājēji Tajānī kunga paveiktajām, komisija ir uzsākusi realizēt rīcības plānu um, tērauda ražošanas nozarei kas ir svarīgs, lai atbalstītu ražošanu Eiropā kopumā. Jāsaka, šī nozare izjūt it īpaši smagu spiedienu agresīvās konkurences rezultātā no trešo valstu puses, kur ražošanas izmaksas ir daudz zemākas. Mans pieminētajā rīcības plānā gribētu uzsvērt uh, vairākus punktus. Vispirms, es jau to teicu, bet gribu vēlreiz atkārtot, ir jāatzīmē priekšlikums saglabāt, nemainīt tā saukto uh, oglekļa noplūdes režīmu vai carbon leakage režīmu, kas ļauj paredzēt uh, brīvās uh, kvotas um, oglekļa dioksīda emisijām svarī, tādās svarīgās nozarēs kā tērauda ražošana. Mēs esam jau ieviesuši būtisku birokrātiskā sloga samazinājumu tērauda ražotājiem, un mēs turpināsim izmantot līdzekļus no apvāršņa 2020 programmas, lai atbalstītu pētījumus inovatīvās tehnoloģijās tieši tērauda ražošanā kas ļaus mums samazināt izmaksas un uzlabot konkurētspēju, un mēs uh, Eh, rīkojamies arī starptautiskajā līmenī, lai izlīdzinātu konkurences apstākļus ar mūsu starptautiskajiem konkurentiem, un mēs esam ieviesuši arī komerca aizsardzības instrumentus, kas iepriekš mums ir ļāvis apturēt eh, dempingu eksportu. Paldies, paldies, vēstniekungs! Ļaujiet jūs man informēt, dārgie kolēģi, ka Mūsu sēde tiek raidīta interneta mājaslapā visu laiku. Tātad mēs esam redzami un dzirdami tieši saistē. Vēstnieku kungs, komisāram atkandidātu kungs, gribu dot jums iespēju um, īsām noslēguma rezumē. Priekšsēdētā es izteikšos īsi. Noslēgumā gribu pateikties eh, visiem Eiropas parlamenta deputātiem, kā arī jums priekšsādātājiem. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju uzdotos jautājumus. Daudz no tiem tika izteikti ar konkrētām bažām, un es to noteikti ņem, ņemšu vērā savā darbā, ja amatā tikšu apstiprināts. Gribu vēlreiz apstiprināt to, ko teicu savas uh, Uh, uzrunas sākumā, tas ir, ka es esmu jūsu rīcībā un esmu gatavs veidot ļoti konstruktīvu dialogu ar jums. Es uzskatu, ka Eiropas parlaments var dot būtisku ieguldījumu Eiropas rūpniecības nozars atdzimšanai. Un šeit var pieminēt Butikov ziņojumu un esmu pārliecināts, ka e, jūs turpināsiet sniegt šādu atbalstu un ieguldījumu, lai komisija varētu konstruktīvi sadarboties ar parlamentu šī mērķa sasniegšanai. Paldies! Paldies, vēstniekungs! Let me thanks once again. Gribu vēlreiz pateikties kolēģiem no trim komitejām, kuri šeit arī piedalījās, tātad no IMCO, NV un transporta komitejas. Mēs noteikti vēl tiksimies septembrī un oktobrī līdzīgās komisāra amatkandātu uzklausīšanās. Paldies kolēģiem no itru komitejas par jautājumiem, par pacietību. Vēstniekungs, liels paldies par laiku, ko pavadījāt kopā ar mums un par jūsu atbildēm. Bija redzams, ka jūs ļoti cieši sadarbojāties ar Tajānī kungu. Paldies vēlreiz, tagad desmit minūšu pārtraukums un pēc tam koordinātori sanāksmi. Pēc desmit minūtēm tiekamies ar koordinātoriem, ar ITRE komitejas locekļiem tiekamies nākamnedēļ Briselē. Paldies!